Sākam sanāksmi, lūdzu, ņemiet vietas. Bitte nehmen Lūdzu, ieņemiet vietas, dāmas un kungi. Atgādinu, ka saskaņā ar 14.2 punktu reglamentā esošā priekšsēdētāju vadībā izteikumi nav paredzēti, ja to temats neskar priekšsēdētāju vēlēšanas vai mandāta pārbaudījumu. Līdz ar to šodien nav paredzēti izteikumi, izņemot tos, kas attiecas uz šobrīd paredzēto vēlēšanu kārtu. Darba kārtībā mums šodien ir priekšsēdētāju vēlēšanas saskaņā ar nominācijām kā to nosaka mūsu darba kārtība. Kandidatūras uz Eiropas parlamenta priekšsēdētāja amatu saskaņā ar 15.1 punktu reglamentu.